Sāksim ar balsošanu. Paceļot rokas un tikai nepieciešamības gadījumā lūksim jūs izmantot savas elektroniskās balsošanas kartes. Vi comunico che tutti i gruppi hanno raggiunto un accordo anche sulle mozioni. Visas politiskās grupas ir panākušas vienošanos par galīgajām rezolūcijām. Un es ļoti ceru, ka pateicoties um, tam, ka ir šāda vienošanās, balsošana notiks ātri. Visi gatavi, Albert, vai tu gribētu pateikt dažas vārdas pirms mēs balsojam? Nē, nu labi. Nu tad sāksim. Tutti pronti? Allora, Iniziamo le votazioni. Vai visi gatavi, nu tad sāksim. 2.20. Sāksim tātad paceļot roku. Kas ir par pirmo kompromisu? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss divi, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Ak, nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. 231. grozījums. Tas ir elektroniskais balsojums. Sākam balsot. 231. grozījums. Balsojam elektroniski. Izstāsta, ka nestrādā. Labi, tagad sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Balsošana beigusies. Mums ir divas balsis par daudz. Viena no tautas partijas un viena no sociālas demokrāta puses. Tā kā diviem kolēģiem lūgums atturēties no balsošanas. Vēlreiz balsojam 2, 3, 1. Tātad balsojam par 231. grozījumu. Vai visi nobalsoja? Un lūdzu, lai nebūtu lieku balsojumu. joprojām ir viena balss par daudz no tautas partijas grupas. Pieņemts. Lūdzu, esiet piesardzīgi balsojot. Kompromiss numur 3. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums par 267. grozījumu. Sākam balsot. 267. grozījums. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums par 272. grozījumu. 272. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot pieņemts. Turpinam. Ceļam rokas. Piektais kompromiss, kolēģi. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais kompromiss. Ceļam rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Joprojām ceļam rokas. Septītais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur astoņi. Ceļam rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Elektroniskais balsojums par 381. grozījumu. 381. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums, kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par 497. grozījumu 497. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 15. kompromiss, ceļam rokas, par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad 17. grozījums, 17. 17. kompromiss B, elektroniskais balsojums, sākam balsot. 17. B. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk turpināsim. Atkal ar roku celšanu. 18. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad atkal ceļam rokas. kompromisa bloks 20 līdz 23 par pret, at, tātad pret, atturas, pieņemts. Elektroniskais balsojums par 643. grozījumu. Sākam balsot par 643. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal ceļot rokas, 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par 478. 478. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Atkal elektroniskais balsojums par 500 grozījumu. Tātad 500 grozījums. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinam ar elektronisko balsojumu. 692. grozījums. Sākam balsot. Balsojam, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad joprojām elektroniskais balsojums 752. grozījums. Balsojam par 752. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Elektroniskais balsojums par 756. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. 757. Balsojam elektroniski par 757. grozījumu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 759. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tālāk 758. grozījums. Sākam balsot par 758. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tālāk 754. grozījums. Balsojam elektroniski par 754. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 755. grozījums. Balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Un visbeidzot 760. grozījums. Sākam balsot par 760. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tālāk. Atkal ceļam rokas. 26. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. kompromiss par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par 784. grozījumu. Sākam balsot 784. grozījums, lūdzu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Ceļam atkal rokas. 28. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 30. kas par, pret, atturas, pieņemts. 31. kompromis grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 32. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 33. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 34. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums 853. grozījums. 853. Lūdzu, balsojam. Visi nobalsoja. Tātad 853. elektroniskais balsojums, beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. 35. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 36. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 37. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 892. grozījums Balsojam elektroniski, sākam balsot. 8, 9, 2. Vai visi nobalsoja? Grozījums ir noraidīts. 894. grozījums balsojam elektroniski. 894. grozījums. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot, un grozījums ir noraidīts. Tālāk atkal ceļot rokas. 38. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40. Groz, kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret atturas pieņemts. 42. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 43. kompromis par pret atturas pieņemts. 44. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par 45. punktu. Tas ir konsolidētais grozījums, kuru ir ierosinājis referents. Sākam balsot par 45. punktu. Balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk turpinot ar elektronisko balsojumu, 1022. grozījums. Balsojam tātad par grozījumu numuru 1022. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Elektroniskais balsojums par 1023. Uh, Patrākundze iesniegtais. Balsojam. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 1024. 1024. elektroniskais balsojums, balsojam. 1024. grozījums. Noraidīts. Tagad pārējām pie 46. punkta konsolidētais grozījums, ko ierosinājis referents. Sākam balsot par 46. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens elektroniskais balsojums par 1035. grozījumu. 1035. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atgriežamies pie roku celšanas. 45. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 46. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Elektroniskais balsojums. Grozījums numur 1052. Balsojam tātad par 1052. Beidzam balsot. Pieņemts. 1053. grozījums, elektroniskais balsojums, 1053, tātad balsojam un beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tālāk atkal ceļam rokas, kompromiss numur 47, kas par? Pret atturas pieņemts. 48. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 49. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Turpinam. Joprojām ceļam rokas, kolēģi. 50. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums par 1094. grozījumu. Balsojam 1094. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Viņam atkal rokas. Kompromis grozījums 51 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 52 par pret. Atturas pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums par 1129. grozījumu 1129. Balsojam elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tālāk ceļam rokas, kompromis grozījums 53 par pret atturas pieņemts. 54. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 55 par pret pret atturas pieņemts. 56. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 57. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 58. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. Elektroniskais balsojums par 1227. grozījumu lūdzu. 1227 balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tālāk. Atkal ceļam rokas. 59. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk elektroniskais balsojums 1239. Beidzam balsot. Priekšsēdētājs atvainojas, vien, viens ir izlaists. Iepriekšējais balsojums tiek atcelts un balsojam par 1, 2, 3, 5. Dots Nikolsons. Tātad balsojam grozījums numur 1235. Beidzam balsot un šis grozījums ir pieņemts. Tālāk. Tūkstoš divsimt trīsdesmit astotais balsojam elektroniski viens, divi, trīs, astoņi. Balsojam, lūdzu. Dantēns papastām, kas beidzam balsot, un šis grozījums ir pieņemts. Elektroniskais balsojums par 1240. grozījumu Dorfman kunga grozījumu. Balsojam 1240. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk. 1241. grozījums. Balsojam elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Un tagad atkal ceļam rokas. 60. kompromiss grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 61. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. Kompromiss grozījums A, kas ir par A pret atturas pieņemts. B kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. BA kompromisa grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums C par pret atturas pieņemts. Tālāk D kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromis grozījums E par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums F par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums G par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums GA par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Kompromis grozījums GB par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums H par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums I par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums IA par, pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par 101. grozījumu. Tātad 101. grozījums, Erans un tā tālāk. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Un šis grozījums ir pieņemts. Tālāk. Atkal ceļam rokas. Kompromis grozījums kā. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums L par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums LA par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums LB par, pret, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums M a, par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums N par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums O par, pret, atturas, pieņemts Kompromis grozījums P par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums PA par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums PB par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums PC, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Labi. Un tagad balsosim par vienošanos, ko ir panākušas politiskās grupas attiecībā uz norādēm. Balsosim par visām norādēm kopā, jo politiskās grupas ir vienojušās par visām norādēm. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad šī balsojuma pēdējā stadija. Balsosim par atzinumiem, ko snieguši citas komitejas. Joprojām balsojam ceļot rokas. 9A par es atvainojos, 6, deva, deva 6, kas par? Pret, atturas, noraidīts. Deva 7 par, pret, atturas, pieņemts. Deva 12 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk pārējām pie NV. NV 20, kas par? pret. Labāk pārbaudīsim elektroniski, tātad vidas komiteja 20. Pārbaudam elektroniski NV20. Beidzam balsot. Noraidīts. NV27 Turpināsim ar elektronisko balsošanu, jo man šeit tā būs ātrāk. NV27 balsojam lūdzu elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts. NV28 balsojam lūdzu. NV28. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk joprojām elektroniskais balsojums. NV29. Balsojam elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. NV31. Balsojam, lūdzu, elektroniski. Lai visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. NV35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. NV40 atkrīt. Tagad itra. Itra 6. Balsojam elektroniski. Itra 6. Beidzam balsot. Itra 6 ir pieņemts. Itra 9. Balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot, un tas ir pieņemts. Itra 15. Balsojam, lūdzu. Itra 9 tika pieņemts ar 29 balsīm par tātad itri 15. Balsojam lūdzu elektroniski par itri 15. Beidzam balsot. Pieņemts. Itri 16. Balsojam itri 16. Beidzam balsot. Pieņemts. Itri 17. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot pieņemts. Tālāk pārējām pie reģionālās attīstības regija 5. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Regija 14. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, mirkli pacietības. Regi 17. Lūdzu balsojumu par Regi 17. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums par desmit eh, ziņojumu ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Nē, jau nu, tagad ir balsojums beidzies. Viens deputāts ir balsojis pret, četri atturējušies, 40 deputāti balsojuši pār Alberta Eskungs. Labs darbs! Rimanete qui, che rapidamente. Kolēģi, lūdzu, nepametiet sāli. Mums uh, vēl ir darbiņš paveicams, un mēs izskatījām, tēt uzklausīsim desekungu. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, es domāju, ka pēc šāda balsojuma man ir iemesls visiem pateikties par to, ka jūs palīdzējāt panākt šo kompromisu. Es gribētu pateikties mūsu priekšsēdētājiem, Kastro kungam, arī koordinātoriem un ēnu referentiem un, protams, arī visiem kolēģiem, kas uh, strādāja pie šī ziņojuma. Liels paldies arī visiem darbiniekiem komitejās, sekretariātā, grupās, īpaši manā grupā, kas ļoti smagi strādāja Un liels paldies arī mana biroja darbiniekiem. Sirsnīgs jums visiem paldies. Es domāju, ka mēs esam skaidri parādījuši komisāram, ka parlaments ir eh, devis, ir parādījis savu nostāju par to, kādai būtu jāizskatās kopēja lauksaimniecības politikai pēc 2013. gada. Un es domāju, ka komisija, nākot klajā ar savu likumdošanas eh, ziņojumu, ņems to visu vērā. Sirsnīgs paldies! Thank you. Possiamo continuare il nostro lavoro. Kolēģi, turpināsim darbiņu. 13. darba kārtības punkts - grozījuma izdarīšana regulā EK 834 līdz 2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. E, Mārtiņš Hoizlings ir referents un sāksim ar priekšlikumu attiecībā uz bioloģisko ražošanu. Mēs gribam ieviest vienkāršas izmaiņas, eh, lai eh, saskaņot šo tekstu. Un Hoizings Gakungs arī ļoti atbalsta eh, komisijas priekšlikumu, ir iesniegti kopā 22 grozījumi, no kuriem 13 atbalsta pats referenta kungs. Jūs tēt redzat um, balsošanu šo uh, sarakstu. Ja Mārtiņš neko negrib teikt, sāksim tad balsot par uh, grozījumiem. Sākumā 16. grozījums. Balsojam par 16. lūdzu. Uh, Lavijas un citu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot par 17. grozījumu. Kurš par? Eh, balsojam elektroniski. Eh, tātad beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Eh, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot, visi nobalsojuši ceru, tad beidzam balsot. Pieņemts. Sastais uh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Esam saņēmuši divas balsis par daudz no tautas partijas. Lūdzu, pārbaudiet, kā jūs balsojāt. Esam saņēmuši divas balsis vairāk, kā vajadzēja no EPP. Tagad par 21. grozījumu balsojam, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Te tātad varam sākt balsot kopā par 9, 10, 11 un uzskaitītiem eh, apsvērumu eh, punktiem balsojumu blokā. Pieņemts. 20. grozījums sākam eh, balsot Lajona kunga grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par 14. balsojam. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 15. Sākam balsot par 15. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. grozītais likumdošanas priekšlikums kopumā. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par likumdošanas projektu, rezolūcijas projektu. Beidzam balsot, pieņemts. Visbeidzot balsojam par lēmam uzsākt eh, pārunas ar padomu. Sākam balsot. Tātad pār, eh, pārunām ar padomi. Eh, balsojums ir beidzies. Lieliski apsveicam Mārtiņu. Turpināsim darbu. 14. darba kārtības punkts. Vēl kādiem kolēģiem bija šura eh, komitejā jābalso. Tāpēc es gribētu pamainīt darba eh, kārtību. Kolēģi, ja piekritīsiet, tad skatīsim Lavija eh, kunga uh, atzinumu. Tātad vispirms skatīsim 16. darba kārtības punktu. Vai piekrītat? Eh, balsosim blokā par visiem grozījumiem, kas iesniegti par Lavija kungas um, atzinumu. Tātad te mēs skatām uh, regulu 1290-2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu. Sākam uh, balsot. Beidzam balsot pieņemts. Apsveicam, Lavija kungs, varat tēt eh, doties un balsot šura eh, komitejā, bet arī eh, neaizmirstiet, ka darbojaties te. Vai nē, atvainojiet, ir vēl divi citi balsojumi, kas mums jāpaspēj. Mums ir jābalso par normatīvo projektu grozītā formā pieņemts. Tad balsojam par eh, rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Pieņemts. Un tad balsojam par lēmumu uzsākt pārunas ar padomi, vai visi nobalsojuši. Pieņemts. Esam izpildījuši visu formālo procedūru un tagad varam atgriezties pie 14. darba kārtības punkta. Tas ir grozījuma izdarīšana regulā 485 eh, 2008 par dalību valstu veiktām Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm. Referents ir Luis Manuels Kapulas Santos. Ja referents piekristu, arī te mēs balsotu blokā. Šķiet, ka referents piekrīt, balsosim blokā, balsojam tātad pār Kapulas eh, Santos eh, atzinumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Par normatīvo priekšlikumu balsojam, vai visi nobalsojuši? Par rezolūcijas projektu balsojam, lūdzu. Labi, paldies, pieņemts. Un visbeidzot par lēmumu uzsākt pārunas ar padomi. Beidzam balsot. Arī tas ir pieņemts. Apsveicam, Luis! 15. darba kārtības punkts. Grozījuma izdarīšana padomas regulā 378-2007 attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar KLP. Te uh, Referenti ir Brita Raimers. Vai jums būtu kas sakāms, eh, referents kundze? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā balsosim kolēģi, ja varat piekrist, eh, tad balsosim blokā par eh, grozījumiem, kas iesniegt attiecībā uz Raimērsa ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot par normatīvo priekšlikumu, beidzam balsot. Pieņemts. Un tad sākam balsot par rezolūcijas projektu. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs beidzot balsojam par lēmumu uzsākt pārunas ar padomi. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Apsveicam, eh, Brita. Eh, arī 15. darba kārtības punkts ir izskatīts. Kolēģi, šodien bija tiešām liela diena. Mums bija interesanta tikšanās ar Prodīju kungu. Eh, rīta cēlienā tēt pēcpusdienā mēs nobalsojām par svarīgām lietām un tiekamies atkal 21. jūnijā pulksten 9. uz redzēšanos!